Eh, juridisko lietu komiteja tiksies 2009. Eh, gada 22. decembrī un izskatīs šo jautājumu. Tika atzīts, ka šie, šīs apsūdzības ir pareizas līdz ar to, ka līdz ar to arī mandāti ir